pakotni. Tādējādi mēs pateiksim savu nostāju, jo jau, šu, jau pašā sākumā, mēs krīzes sākumā esam iestājušies par to, ka ir jāveicina ekonomiska izaugsme. Paldies! Paldies, dāmas un kungi! Tagad mēs noslēdzam debates un šobrīd balsošana būs 12. Nākamais punkts ir debats par Davida Mārtiņa ziņojumu Eiropas parlamenta izmeklēšanas tiesības. Vispirms es gribētu dotu, dot vārdu referentam Mārtinam. Thank you very much. Uh... Paldies, priekšsētāji. Sākumā es gribētu pateikties Konstitucionālo lietu komite, komisijas sek, komitejas sekretariātam par palīdzību, kas tika sniegts sastādot šo ziņojumu, kā arī Dānijas prezidentūras vidas ministram par agrīno iesaisti procesā. Es ceru, ka man izdosies sastrādāties ar citiem, lai panāktu tādu risinājumu, kas ir apmierinošs visām iesaistītajām pusēm. Un paldies arī referentiem citās grupās par sadarbības pilno atmosfēru, kurā mums izdevās panākt šī ziņojuma noformēšanu. Šis ziņojums ir ļoti ambiciozs. 95. gadā, kad es biju parlamenta ziņotājs Maastrichts līguma lietā, mēs uzskatījām, ka ir jāpaukstina parlamenta izmeklēšanas tiesības, lai tas funkcionētu vēl labāk. Izmeklēšanas komisijas ir tādas, ka tām ir jāpēta, kā tiek iztenotas Eiropas Savienības tiesību normas. Šeit ir jāskatās, vai ir pārkāpti likumi, vai ir, uh, ir bijuši dažādi korupcijas elementi. Parlaments var īstenot savas pāraudzības tiesības, un tam ir jāņem vērā arī procedūras aspekti. Ir bijušas trīs izmeklēšanas komitejas diskusijas šajā te parlamentu vēsturē. Runājot par ekolife izmeklēšanu, parlaments mēģināja noskaidrot patiesību, jo mēs nevarējām runāt ar attiecīgajām pusēm, nodrošināt pieeju dokumentiem, un nebija sekas arī nekādas nepatais, nepatiesai liecību došanai. Faktiski mums izdevās atklāt patiesību, un mēs pēdējo divu gadu desmitu laikā esam pamatīgi paplašinājuši savas pilnvaras. Demokrātiskās pāraudzības noteikumiem tomēr jābūt vēl stingrākiem. Parlaments ir likumdevējs, un tam ir būtisks pilnvars budžeta kontrolē, bet mums, ir, mums reizēm trūkst instrumenti, lai atklātu patiesību. Arī dalībvalstu parlamentiem ir instrumenti, ar kuriem tie atklāja dažādu veidu pārkāpumus, bet mums, kā Eiropas parlamentam, ir jāuzrauga Eiropas tiesību īstenošana Eiropas pilsoņu vārdā. Mēs mēģinām noskaidrot pagātni, kā teica Bobs Dilens. Patiesība ir kā ādata, kas iet cauri faktu trēbēji. Parlaments mēģina savus pienākumus īstenot cik vien, cik vien rūpīgi tas to spēja. Tam tas izdodas nevienmēr vienlīdz labi, bet nav ko uztraukties, ka mūsu instrumenti tiek piemēroti pārāk spēcīgi vai izmantoti neadekvāti. Daudz noteikumi kopš pēdējās izmeklēšanas ir tā kā iesprūduši. Un pēc Lisabonas līguma noteikumi ir pacelti regulas līmenī. Lisabonas līgums paredz parlamentam neparastu politikas iniciatoru vai ierosinātāju lomu. Tas mēs šeit saimies tā kā komisijas lomā, un manā ziņojumā ir jāatspoguļo arī šis aspekts. Priekšsētājiem ir tiesības sešām minūtēm. Vai jūs varētu divus pēdējos aspektus aplūkot beigās? Es labāk prezentēšu šo ziņojumu. Es labāk runāšu par to kopumā, nevis par detaļām, un tās es atstāšu beigās. Ir trīs svarīgi elementi mūsu izmeklēšanas komitejā, ko es iekļauju ziņojumā. Mēs varam pirmkārt runāt tieši ar attiecīgajām iesaistītajām pusēm. Šajā te life izmeklēšanā mums nebija iespēja vērsties pie konkrētajām personām. Reizēm mēs sūtījām pārstāvis, runas vīru. Es domāju, mums ir tiesības iepazīties ar lēmumiem un runāt tieši ar ekspertiem un attiecīgajiem attiecīgajām pusēm, otrkārt pieeja dokumentiem un iespēja komitejai iepazīties ar tieši ar izmeklēšanu saistītajiem materiāliem, treškārt iespēja dalībvalstīm pašām pārliecināties par to, ka izmeklēšanas saturs ir ļoti būtisks. Ir skaidrs, ka nepatiesa nepaties liecību gadījumā un arī kukuļdošanas gadījumā uh, Mums reizēm pietrūkušas sankcijas, pietrūkuši iedarbīgi instrumenti. Mums ir tātad ziņojumā ir ņemta vērā arī dalībvalstu parlamentu pieredze. Sankcijas par nepatiesu liecību došanu un kukuļu došanu ir jāīsteno dalībvalstu līmenī saskaņā ar nolīgumu vai vienošanos, kas ir panākta šo te reformu. Uh, Mūsu uzdevums ir vienkāršs - atklāt patiesību. Mums, mēs nevaram atstāt, bet mēs nevaram um, paši noteikt sankcijas. Tas ir jāatstāj to ziņā, kas ir attiecīgi pilnvaroti. Es ceru, ka mums izdosies panākt apmierinošs rezultātus un viss noritēs klūdi. Paldies, un es tagad dodu vārdu pārdomēji Eiropas lietu ministram. Mr. President, honorable members. Godātie deputāti, godātais komisijas pārstāvi, parlamenta izmeklēšanas tiesības ir ļoti nozīmīgs aspekts Eiropas parlamenta mandātā, kas ļaus izveidot izmeklēšanas komitejas, lai izpētītu pārkāpumus vai administratīvas kļūmes, kas pieļauts īstenojot savienības tiesības. Iz Lisabonas līgumā materiālā ziņā nav mainītas parlamenta tiesības, bet tomēr ir mainījies parlamenta status, piešķirot parlamentam tiesības veidot šādas komitejas. Un parlaments pats var izmantot savas iniciatīvas tiesības, saņemot piekrišanu no padomas un komisijas. Uh, Prezidentūra pilnībā respektē parlamenta tiesības, iniciatīvas tiesības šajā ziņā un ļoti rūpīgi seko līdz Mārtina uh, uh, paveiktajam darbam un arī iepazinusies ar šo ziņojumu. Prezidentūra ir gatava sākt formālo trilogu ar parlamentu par šo jautājumu. Uh, domu apmaiņas rezultātā es tikos janvārī ar attiecīgo komiteju un ziņoju, ka pats nāku no valsts, kurā caurskatāmība un spēcīga parlamenta kontrola piedar pie tradīcijām. Es pilnībā izprotu to, ka ir nepieciešams atrast kompromisu sadarbībā ar parlamentu. Referents ir cieši sadarbojies ar uh, padomi Mēs zinām, kāds bija balsojums AFCO komitejā, un šis ziņojums kalpos kā labs pamats mūsu turpmākajiem darbam. Šajā ziņā es gribētu teikt paldies Mārtina kungam par viņa gatavību uzklausīt padomes raizes un par viņa gatavību konstruktīvajam dialogam ar prezidentūru. Mums nav Uh, ko izlikties. Šis jautājums ir ļoti jutīgs, delikāts un skar visas institūcijas, bet es esmu pārliecināts, ka mūsu kontakti, kas mums ir ar Mārtiņa kungu, ir veidot stabilu bāzi turpmākajai institūciju sadarbībai. Es pārāk neiedziļināšos projekta detaļās, gribu izcelt divus punktus, kas man šķiet sevišķi būtiski padomēji. Pirmkārt, padome uzskata, ka pam, šī parlamenta izmeklēšanas tiesību politiskai dabai ir jāatspoguļojas šajā noteikuma projektā. Un tas ir nepieciešams, lai nebūtu nekādas pārklāšanās vai jaukšanās tiesas darbā. Un izmeklēšanas komitejai būs noteiktas prerogatīvas, kas arī tiks noteiktas noteikumos. Un arī pirmstiesas izmeklēšanas e, kompetencija ir jāņem pilnībā vērā, un šai, it, šā, tām ir jābūt, e, šai kompetencijai ir jābūt skaidri formulētai, lai nenotiktu pārklāšanās ar citu institūciju darbu un arī atbildīgo iestāžu darbu dalību valstīs. Godātie deputāti, es uh, priecājos par izredzēm turpmāk sadarboties ar Mārtiņa kungu, lai atrisinātu jautājumu mums visiem pieņemamā veidā un apsolu, ka prezidentūra darīs visu iespējamo, lai atrastu kompromisu starp visām trim institūcijām, kas ļaus parlamentam pilnībā īstenot savas izmeklēšanas tiesības visefektīvākajā veidā. Paldies! Minister, uh, to... Tad es dodu vārdu komisāram Šefčovičam. Paldies, priekšsēdētāji, cienītie parlamenta deputāti. Lisabonas līgumā bija daudz jauninājumi attiecībās Eiropas parlamentu, un viens no tiem ir parlamenta tiesības uzsākt izmeklēšanu savam komitejām. Tas, protams, tikai vairo demokrātiju, un mums tas ir jāvērtē atzinīgi, bet mums ir visiem kopīgi atbildība ieviest šo jauno noteikumu pēc iespējas drīzāk, cieši sadarbojoties visām trim iestādēm saprātīgā garā un ievērojot LSD e 228 pantu. Komisija vienmēr ir aizstāvējusi nepieciešamību parlamentam rūpīgi visu pāraudzīt. Tāpēc jau pirms gada mēs pirmajā diskusijā runājot par Bārtiņa kunga ziņojumu projektu, un liels paldies viņam par vēlmu sadarboties, un, kas mums, un arī ar Vamen kungu. Mēs jau ieskicējām dažus problemātiskus elementus šajā te ziņojuma projektā, bet viss vēl, viss vēl būs atkarīgs no galīgā balsojuma konstitucionālo lietu komitejā. Dānijas prezidentūra pauda zināmas bāžas un ir ļoti labi, ka referents ir ņēmis to vērā. Mēs atzinīgi vērtējam parlamenta centienus rast kon konstruktīvu risinājumu, kas ir redzams arī kompromisu grozījumos, ko cēl priekšā Mārtiņa kungs. Tur ir ņemti vērā komisijas un padomas norādītie aspekti, bet vēl nav nekāds, noslēp, nav nekāds noslēpums, ka ir vēl jādara kaut kas cits, lai 226. pāns darbotos efektīvi. Komisija uzskata, ka nākotnes regulējuma piemērošanas jomai jābūt tādai pašai kā šā brīža lēmumu eh, stādījā. 226. Pār, pants nosaka, ka parlaments nu, izveido izmeklēšanas komitejas saskaņā ar Eiropas Savienības līgumu. Katra no šīm komitejām darbojas savu pilnvaru robežās. Komisija uzskata, ka Tas ir šeit jāņem vērā, atzīmēsim arī, ka 228. pāns attiecas tikai uz procedūru, nevis aktu veidu, un izmeklēšanas komitejas būtībā ir politiskas, nevis juridiskas. Ar tām parlaments īsteno politisku kontroli, tāpēc domāju, ka ir nepieciešams turpmākas diskusijas par izmeklēšanas instrumentiem, kas parlamentā ziņojumā šķiet um, ir pārmērīgi pārmērīgas. Attiecībā uz Eiropas Savienības ierēģu un dalībvalstu ierēģu uzklausīšanu ir jāņem vērā arī noteikumu, kas ir norādīts 7. pielikumā. Bet mēs zināmā mērā nesaprotam, kādā veidā tiek iedibināta atšķirīgā attieksme pret Eiropas Savienības ierēģiem un dalībvalstu ierēģiem. Tā, manuprāt, nav pamatota. Mēs atzinīgi vērtējam papildu elementus šai ziņojumā, bet ne saistībā ar leģislatīvajiem grozījumiem. Mums ir nepieciešamas diskusijas, lai panāktu uh, tādu tekstu, kam komisija un padome var piekrist saskaņā 228. pāntu pēc tam, kad parlaments būs nobalsojis par revolūciju. Tātad es ceru, ka mēs vēl spēsim sadarboties arī ar padomu, lai panāktu saulaicīgu vienošanos par šo būtisko jautājumu. Paldies! Paldies, komisāri! Un tad sāksim ar runātājiem. Pirmais būs Vīlants uz divām minūtēm. Paldies, priekšstādā kungs, tāms un kungi! iestāde, kas ir atbildīga par likumdošanu, tā jābūt atbildīgai arī par likumdošanas ievērošanu. Nav runa tikai par likumu kopumu, bet arī par uh, to piemērošanu kopumā. Eiropas Savienībā šeit redzam, ka ir liels atšķirības. Izmeklēšanas komitejas darbs par Equitable Life jautājumu daudz ko parādīja. Mēs redzējām, ka mūsu instrumentu veidot šīs izmeklēšanas komitejas var uzlabot. Un pavisam īsi uzskaitīšu piecus būtiskus punktus manas politiskās grupas vārdā. Pirmkārt, mēs saprotam to, ka padomē un komisijai ir zināmas bāžas par to, ka ierēģi un ministri neierodas un nesniedz liecības. Bet Eh, ja tas tā ir, tad tam jātiek paskaidrotam un pamatojumam jābūt ļoti nopietnam. Otrkārt, nu, nevar būt tā, eh, ka eh, persona pieņem lēmumu, ko uzklausa, vai viņa publiski uzstājas vai nē. Treškārt, protams, ka jāsniedz patiesas liecības. Ceturtkārt, mēs sagaidām no dalību valstīm, ka tie, kas nesaka taisnību, vismaz tādas sankcijas saņem, kā tie, kas atbilstošās nacionālās iestādēs uh, nesakt patiesību, tieši tāpat tiek sodīta. Un piektais par 31. grozījumu manai frakcijai ir nozīmīga, lai izmeklēšanas komitejas beigās arī mazākuma votums būtu iespējams. Ļoti žēl, ka priekšsādātājs ir paziņojis, ka tas nav pieļaujums. Mums liekas, ka tas nav pareizi. Un pēdējais, gan padome, gan arī komisija ir. Uh, paudusi prieku par to, ka parlaments ir gatavs kompromisam. Es būtu iepriecināts, ja šo gatavību kompromisam un šo gandarījumu oh, mēs skatītu ne tikai no vienas puses. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs ir Gualtierī kungs. Runāt par Mārtiņu ziņojumu, tas atver, paver ceļu to līguma noteikumu piemērošanai, kas attiecas uz izmeklēšanu tās pilnvarām. Tai, tās ir būtisks parlamenta funkcijas, proti politiskā kontrola. Lisabonas līgums ir ieviesis speciālu leģislatīvo procedūru, un attiecībās to mēs sagaidām, ka sarunas ar abām institūcijām, komisijām padomi noritēs tādā garā, kas ļauj parlamentam īstenot šīs pilnvaras un ierobežos um, padomas un komisijas pilnvaras. Martina ziņojumā mēs redzam, ka ir zināmas robežas šajās pilnvarās, bet izmeklēšanas instruments paredz dažādus jauninājumus. Dānijas prezidentūra kopumā ar komisiju ir panākusi apmierinošu kompromisu kas gan ir pretrunā ar to, ko prasīja dažas dalību valstis, bet kas neierobežo parlamenta tiesības likt atskaidīties parlament, dalībās parlamentiem par Eiropas tiesību aktu pareizu īstenošanu un arī prasīt sankcijas, ja tas netiek darīts. Ir jāprecizē vēl daži formulējumi, bet būtiskākais ir tas, ka nedrīkst atkāpties vienā punktā. Izmeklēšanas komitejai jābūt iespējai piekļūt dokumentiem un personām un tam nav nekāda sakara ar juridiskiem aspektiem, bet gan ar politisko tiesību īstenošanu, ko garantē līgumi par politisko kontroli. Tikai. Paldies, nākamais runātājs ir Jātemēki kundze. Puhemies. Kītoks. Paldies, priekšādātāji. Paldies Deividam Mārtinam par ļoti labo sadarbību. Eiropas Savienībai ir vajadzīga laba valdība, laba caurskatāma pārvaldība, un viens no elementiem ir parlamenta tiesības iepazīties ar noteiktiem dokumentiem, par to jau runāja iepriekšējais runātājs. Pašreizējā situācija to neparedz, un iebildumi ir padomē un komisijai, bet ir arī runa par citu aspektu, kādas ir parlamenta tiesības uzraudzīt uh, valdības darbību, izmantojot šādas komitejas. Runa ir par politisko kontroli. Kontroli veids arī tiesa, un, bet šeit ir jānošķir pilnvaras. Un šajā kontekstā parlamentam politiskajā kontrolē ir vajadzīgas plašas tiesības, un pie tā, manuprāt, nepiedar, kā teica komisārs, uh, tas, ka um, Eiropas Savienības un dalībvalstu ierēģiem ir jāsaņem vienāda attieksme uh, uh, attiecībā uz Eiropas parlamentu dalībvalstu ierēģiem ir tāds pats status kā Eiropas komisijas pārstāvjiem, un viņiem tāpat ir jābūt pienākumam uh, uzstāties uh, parlamenta priekšā vai atbildēt, ziņot par uh, uh, savām darbībām Eiropas parlamenta komitejā. Tas ir nepieciešams, lai stiprinātu pilsoņu uzticēšanos Eiropas parlamentam. Tā ir, tas ir ļoti nozīmīgs uzdevums, un ja mēs spēsim nostiprināt šīs parlamenta tiesības, tad mums arī izdosies šo instrumentu izmantot rati, bet tikai tad, kad tas ir vajadzīgs. Paldies! Kolēģi, kolēģi, demokrā... Hafner kungs, kolēģi, eh, demokrātija ir nepieciešams procedūras, un procedūras eh, strādā tikai tik labi, cik labi ir noteikumi. Izmeklēšanas tiesības ir eh, līdz šim nepietiekams, to parāda līdzšanējā projektēts, piemēram, ar Equitable Life uh, izmeklēšanas uh, komiteju. Tādēļ mums ir uh, nepieciešams labi darbojošās izmeklēšanas tiesības, un tur, kur ir skandāli vai trūkumi, tur jāskaidro situācija. Un tāpat arī tad, kad ir aizdomas. Uh, tad tieši tāpat uh, aktīvi jāstrādā, jāstrādā tad, kad uh, notiek notušēšana. Uh, Mēs strādājam mūsu pilsoņu vārdā, un mums ir nepieciešami visi attiecīgie nozīmīgie dokumenti, mums tajos jāieskatās, mums jābūt tiesībām uzklausīt visus lieciniekus, arī tos, kas ir attiecīgajās vietās, un ja liecinieki neierodas vai dod nepatiesas liecības, tad tam jāsaka konsekvencēm, nopietnām sekām. Un vēl Viens jautājums par to mēs nebalsosim. Pieredze rāda, ka vēlme e, izmeklēšanas komitejā atklāt patiesību nevienmēr ir vienāda visās iesaistītajās pusēs. Žēl, dažkārt nacionālās intereses vai pārtīja politiskās intereses nu, ne, nenoved pie tā, ka šī vēlme atklāt patiesību ir uh, viena un tā pati. Bet, ja mazākums vēlas noskaidrot uh, patiesību, tad tas ir tikpat nozīmīgi. Tādēļ mums ir nepieciešams tiesības arī mazākumu uh, izmeklēšanas komitejas radīt, lai skaidrotu patiesību. Paldies! Nākamais runātājs ir Ešlijs Foks. Paldies, priekšsēdēji! Iespēja šim parlamentam veikt izmeklēšanu ir svarīgi. Mūsu uzdevums ir ne tikai pieņemt likumus, ko mēs, manuprāt, darām pārāk daudz bet nodrošināt, ka nodokļu maksātāja nauda ir iztērēta pareizi gan komisijas, no komisijas puses, gan dalībvalstīs. Es pārstāvu Dienvidu eh, Rietumu Angliju un ņem vērā pieredzi tur. Nīls um, raudzījās uz situāciju, kāda bija tur uh, 2001. gadā, un tad tika veikta kompetenta izmeklēšana, kad pēdējā leiboristu valdība tika galā ar krīzi, tas parāda dažus labus risinājumus, bet šī reforma, manuprāt, iet par tālu piešķirot pilnvaras palna, parlamentam. Tā piešķir parlamentam pilnvaras izsaukt šeit privātu personas un noteikti sankcijas. Līguma šāds pilnvars neparedz, un mēs pārkāpjam tās, paredzot tās šai līgumā. Es domāju, ka nav arī pareizi vērsties pie dalībvalstu civilierēģiem. Viņiem ir pienākumi darīt, strādāt pēc iespējas labāk un nodrošināt ministru darbu. Tas, zināmā mērā, apdraud ministriju atbildības jomu, ko pārauga taču dalībvalstu parlamenti. Ja, šie, ja mēs gribam, lai šiem priekšlikumiem kaut kas tiek, tiktu panākts, tad vajadzētu vairot Eiropas institūciju, Eiropas iestāžu atbildību. Tieši šeit vajadzētu panākt, lai birokrāti Briselē tiktu demokrātiski pāraudzīti un kontrolēti. Paldies! Nākamais runātājs ir Šolca kungs. Paldies, priekšēdētāji! Komisāra kungs, godātie kolēģi, laikā, kad arvien mazāk mēs baudām pilsoņu uzticēšanos Eiropas Savienībai, kas arvien vairāk ir vīlušies mūsu īstenotajā politikā, uh, kolēģa Mārtiņa ziņojums ir jāuztver ar lielu prieku un gandarījumu. Es ļoti, uh, man, mana frakcija ļoti atbalsta šo ziņojumu. 14. pantā Lisabonas līgumā ļoti skaidri ir noteiktas uh, parlamenta tiesības un uzdevumi attiecībā uz politisko kontroli. Ir nepieciešams šīm teoretiskajām tiesībām piešķirt praktisku veidolu, un es nepiekrītu kolēģiem, kas uh, uzskatīja, ka nav jā, jābūt iespējai paplašināt šādu parlamentu izmeklēšanas komiteju tiesības. Kā gan mēs īstenosim šīs tiesības? Uh, ja mums nebūs iespēja, izmantojot šādas komitejas, eh, konstatēt un vērsties pret pārkāpumiem un administratīvām kļūmēm. Izmeklēšanas procedūrām parlamentārajā demokrātijā ir ļoti būtiski izdevumi, uzdevumi. Parlaments līdz ar to uh, apliecina, ka tam ir iespējas neatkarīgi un patstāvīgi izmeklēt lietas pilsoņu interesēs. Un tieši pašreizējā situācijā, kurā Eiropas Savienība pašlaik atrodas, tas ir absolūti nepieciešams. Un vēl noslēgumā gribu pateikt, ka esmu par mazākuma votumu. Paldies! Bronsa Paldies, Bronsa kungs, uz vienu minūti. Paldies! Pārskatīt uh, izpildi ir viens no, viens no jebkura parlamenta pamata funkcijām. Un tas ir jādara savā jomā. Eiropas parlamentam, protams, ir tiesības uh, izklausināt uh, Eiropas ierēģiņus, un tas nav jādara pieticīgā veidā. Bet runājot par izmeklēšana dalībvalstīs, te jādarbojas ir pašām dalībvalstīm. Protams, komiteja varētu izsaukt konkrētus civili ierēģņus, proti ierēģņus no dalībvalstīm un darbiniekus, lai uzklausītu viņu liecības. Viņiem nav tiesības slēpt informāciju, pret, un to viņi nedrīkstē darīt arī dalībvalstu izmeklēšanas instancēs. Ierēģi būtu jāizsargā pret dīlēm, ko viņiem darīt, gadījumā, ja viņi saņem pretrunīgas info, instrukcijas par to, kādu informāciju slēpt un kādu atklāt. Paldies! Paldies! Nākamais ir Čarskovska kungs uz divām minūtēm. Dāmas un kungi, paldies vispirms Mārtiņu kungam par ārkārtīgi veiksmīgo darbu. Izmeklēšanas komitejai Māstrihtas lī, līgums paredzēja ierobežotas pilnvaras. Lisabonas līgums apveltīja Eiropas parlamenta demokrātiskās kontrolas instrumentiem. Runājot par pāraudzību, mūsu procedūrām jābūt stingrākām, mums ir jāveic izmeklēšanas uz vietas, jāpieprasa dokumenti, jāprasa dalībvalstu iestādēm palīdzību un jā, nu dien jānosaka arī sankcijas. Fokskungs ne visu Eiropas Savienības vārdā, bet saistībā ar dalībvalstu procedūrām un tās noteiktu dalībvalstu iestādes. Mums jāskatās pragmatiski izmeklēšanas laikā būtu jāatsakās no tādiem formulējumiem, kas radītu iespēju, ka izmeklēšanas komiteja uzvedas kā tiesa. Mums ir jāparāds iespēja, ka ierēdnis ierodas šeit un to uzdod viņam viņa priekšnieks, bet pie reizes jā, jāizskaidro viņiem visi iemesli. Mums ir jābūt elastīgiem, jāpanāk kompromiss, bet jāizsar, jāizstāv šīs šīs institūcijas prerogatīvas, ņemot vērā mūsu status un prestīžu. Eiropas parlamenta demokrātiskai pārbaudē ir jābūt spēcīgai. Paldies! Paldies, dāmas un kungi! Es gribētu palūgt jūs uzvesties klusāk. Nākamais runātājs ir Gerero kungs. Paldies, priekšstādā kungs! Vispirms vēlētos pateikties Martinu Kungam par darbu, ko viņš ir veicis, un arī Dānijas prezidentūrē par viņas pieejamību saistībā ar šī te ziņojuma izstrādi. Runājot par parlamentu kompetenci, kādi, kādas tās ir par parlamentu kompetenci klasiskajā izpratnē, ir tātad apspriešanās, leģislācija un kontrole. Ir svarīgi šeit noskaidrot politisko virzienu, veicot kontroli, parlamenti var pārbaudīt un ievirzīt likumu ieviešanu administrācijā un valdībā. Ir jā, viņi var pieprasīt veikt revīziju un arī noteikt politisko atbildību, ja tas ir nepieciešams par ar vieglākiem mehānismiem vai saistošākiem mehānismiem. Uh, Kontrolas tiesības iekļauj arī izmeklēšanas komiteju izveidošanu, un strādājot šai brīdī mēs mēģinām paplašināt šī parlamenta funkcijas, kas jau ir ticis uz priekšu ļoti daudz leģislatīvajā jomā un arī kom kompetences jomā. Runājot par budžeta kom kompetenci un arī attiecībā uz kontroli. Bet Tomēr mums vēl notiek šeit sarunas un ar padomu un komisiju, un es lūdzu viņiem kopā ar parlamentu noteikt pietiekamas izmeklēšanas pilnvaras šai iestādēji. Paldies, nākamais runātājs Dafa kungs. Course... Godātais priekšādātājs pilnībā piekrītu, ka, ka parlamentam nav nepieciešamas nu, papildus tāds juridiskās vai tiesiskās tiesības. Bet parlamentam ir jābūt izmeklēšanas tiesībām uh, tādos plašos vai nozīmīgos politiskos uh, konfliktu jautājumos. Un trilogā mums ir uh, jārunā par nevienlīdzīgo attieksmi, kas šajā projektā ir piemērota uh, komisijai un dalībvalstu ierēģiem, bet tai pašā laikā mums jācenšas panākt vienošanās attiecībā uz Uh, piemērotiem līdzekļiem, lai varētu izdarīt secinājumus par noteiktu izmeklēšanas lietu. Paldies! Tagad sāksim brīvā mikrofona procedūru. Mikolāšika kungs, lūdzu, viena minūte. Ďakujem pekne, pán predseda Uh, vážený pán komisār. Priekšsēdētāja kungs, uh, augstagodātais komisāra kungs, uh, dargie kolēģi un kolēģis. Izmeklēšanas tiesības ir tiesības, kādas ir visā pasaulē parlamentiem. Pamata nosacījums ir tāds, ka mēs vēlamies ļoti skaidru informāciju saņemt. Šī informācija ir nepieciešama, lai mēs veiktu tādas ļoti pamatīgas izmeklēšanas darbības. Eiropas Savienība ir balstās uz demokrātijas pamatprincipiem. Eiropas parlaments to tieši vēl Eiropas Savienības iedzīvotāji un man liekas, izmaiņas ir nepieciešams. Nepieciešams arī tādēļ, ka parlamentam piekrīt jauna kompetence uh, pēc Lisabonas līguma. Paldies! Lūdzu, izturieties klusi. Gineses kundze, lūdzu, viena minūte. Pēdējā runātāja brīvajā mikrofonā. Paldies, priekšādātāji! Atbalstu referenta darbu. Paldies viņam! Es vadīju šo komiteju attiecībā uz Equitable Life, un mēs panācām labus rezultātus. Un iemesls bija tāpēc, ka uh, miljonu cilvēku gribēja, lai mēs veicam šo izmeklēšanu. Uh, un parlamentam ir e, jābūt iespējai e, izmantot papildus informāciju vai informāciju, kas tiek savākt vēlāk pēc lietas noslēguma. Tas attiec arī uz šo Equitable Life lietu. Un e, cilvēki gaida no mums atbildi, kad viņu zaudējumi tiks atmaksāti. Mums ir uh, jāturpina, šīm izmeklēšanas komitejām ir jāturpina darbs, jo svarīgi nevis runāt, bet kaut ko konkrēti darīt. Paldies! Un tagad došu vārdu komisāram Šefčovičam. Lūdzu klusumu zālē. Uh, Paldies, priekšsēdē kungs. Es arī vēlētos izmantot iespēju atbildēt uz dažiem komentāriem, kas izskanēja šeit. Es domāju, ka ir svarīgi noteikumiem būt juridiski nevainojamiem. Ir svarīgi, lai komisijas, komitejas um, pilnvars netikt apstrīdētas izmeklēšanas procesa vidū. Tāpēc ir jānodrošina juridiski pamatota procedūra. Es domāju, tas ir visu mūsu interesēs Daži runātāji atsaucās uz konfidenciālas informācijas izpaušanas jautājumu. Tas ir viens no jautājumiem, ar kuru mums jāstrādā tālāk, lai atrastu to apmierinošu risinājumu visām trim iestādēm. Hafner kunga komentārs arī bija ļoti vērtīgs. Viņš norādīja uz to, ka ir jābūt skaidriem, stingriem noteikumiem attiecībā uz dažādām delikātām izmeklēšanas komitejas jomām. Arī Dāfa kunga norādītais ir ļoti svarīgs. Viņš atte, atsaucās uz problēmām, kas saistīts ar nevienādu attieksmi pret dalību valstu un Eiropas Savienības ierēģiem. Domāju, ka sadarbojoties mēs atradīsim risinājumu, kas ir pieņemams visām trim iestādēm. Paldies, priekšsētāji! Paldies, komisār kungs! Un nākamais, eh, pēdējais runātājs šai lietā būs Vamenkungs, kas ir Eiropas lietu ministrs. Priekšsēdētāji kungs, augsti godātais referenta kungs, dāmas un kungi deputāti, paldies par ļoti aktīvām diskusijām un par iespēju šodien diskutēt par šo jautājumu. Es zinu, ka Šis jautājums parlamentam ir ārkārtīgi nozīmīgs, un tādēļ vēlos vēl vienu reizi pasvītrot, ka padome Dānijas prezidentūras laikā pilnībā respektē parlamenta iniciatīvas tiesības šajā jautājumā. Es uh, esmu gandarīts, ka būs balsojums par Mārtiņa kunga balsojumu. Dānijas prezidentūra ļoti aktīvi strādās ar lielu atdevi, lai ar uh, labiem eh, rezultātiem, varētu diskutēt ar dažādām institūcijām. Mēs mēģināsim sasniegt kompromisus, tādus, kas būtu pieņemami parlamentam, komisijai un padomēji. Un tādēļ vēlos pateikties vēlreiz Mārtiņa kungam par labo sadarbību, par konstruktīvo darbību. Dānijas prezidentūra ļoti augstu vērtē viņa elastīgumu un vēlmi vest sarunas. Esmu pārliecināts, ka kopā ar komisāru Šefkoviču kungu. Radīsim risinājumu un līdz ar to radīsim tādu juridisko bāzi, kas ļaut izmeklēšanas komitejai strādāt eh, aktīvi, tām jābūt, šim darbībām jābūt aktīvām un jāatbilst līguma noteikumiem, kā arī jārespektē dažādu institūciju loma. Esmu iepriecināts par nākotnes sadarbību parlamentu, komisiju un padomu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Thank you very much, minister! Paldies, ministra kungs! Debates ir beigušās. Balsojums būs pulksten 12.10.